Ies ar to arī noslēdzam viens minūtes runas saskaņā ar 163. pantu reglamentā. Ejam tālāk pie balsojuma skaidrojuma, kā tas paredzēts ir mūsu darba kārtībā. Pirms tam vēlos pateikties komisārs kundzei, kas eh, palika ar mums līdz pat pašam vēlēm vakaram. Re, ma, eh, solo Tātad mums ir vairāki runātāji, kas vēlas skaidrot savu balsojumu. Polčakums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos sacīt, ka atbalstīju šo ziņojumu tajā minētie secinājumi ir pareizi. Tomēr vēlos komentēt par konkrēto balsojumu tieši par nepilngadīgu personu īpašu aizsardzību un LGBTI personu aizsardzību. Es to neatbalstīju ne jau tādēļ, ka neuzskatītu, ka šīm grupām ir nepieciešama aizsardzība. Es mēģināju piemērot tādu pieju, ka ja jūs paziņojat, ka esat LGBTI persona, tad jūs nesūdīs atpakaļ uz to valsti, no kurienes jūs nākat, jo tur pret jums varētu slikt izturēties. Es nedomāju, ka mums ir iespējams pierādīt eh, vai pārbaudīt. Ja cilvēks pasaka, ka viņš ir LGBTI persona, mēs to nevaram nekā pārbaudīt, pierādīt. Tāpēc es balsoju pret. Paldies. Tālāk skaidrojums par Karims Delī ziņojumu par ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Vēlreiz vārds Polčakungam. Jā, es laikam esmu vienīgais. Jā, vēlējos sacīt, ka nevarēju atbalstīt šo ziņojumu vairākus. Noi l'ascoltiamo. Ano, jā, jā, hovorim. Priekšsarētājs vēlreiz aicina sākt eh, Jā, es jau runāju, es jau turpināšu tad. Tātad, vēlreiz, es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, atbalsts alternatīviem transporta veidiem pilsētu mobilitātei Es uzskatu, ka zināmā mērā šis priekšlikums iet tālāk par to, ko mēs varētu saukt par saprātīgām Eiropas normām, kas neapdraud subsidiaritātes princips. Uzskatu, ka daudz piemērotāk būtu, ja šie jautājumi tiktu nodoti nacionālajam līmenim Tas nav tādēļ, ka es būtu pret braukšanu ar velosipēdu pilsētā. Nē, es to uzskatu par ļoti labu transportu veidu. Es vienkārši nedomāju, ka šādas lietas ir eh, jārisina ar Eiropas parlamenta eh, pieņemtiem tiesību aktiem. Es domāju, ka dalība valsts labi tiks galā ar šiem jautājumiem pašas. Paldies, Polčakungs! Esmu saņēmis lielu skaitu pieprasījums balsojumu skaidrojumiem, bet tie acīm redzot tiks iesniegt rakstiski. Ar to mēs arī esam izsmēluši šo